sodīt ar brīvības atņemšanu. Tādēļ uzklausiet, kas viņiem sakāms, un parakstīsim atbalsta dokumentu viņiem, lai jaunā paudze uh, iegūtu savu balsi. Doils kundze, lūdzu.